paziņojumi par trauksmes cēlēju aizsardzību. Kietis. Eh, un padomis vārdā un arī jaunās prezidentūras vārdā es došu vārdu Korčok kungam. Uh, priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji vietnieces kundze, godājamie parlamenta deputāti, es uh, gribētu uzreiz atzīmēt, ka es pirmo reizi runāju Eiropas parlamentā pēc uh, brīža, kad eh, Slovākijas prezidentūra stājās savā amatā. Tātad man, tā ir man pirmā uzstāšanās šajā prezidentūrā. Un mēs esam pārliecināti, ka mēs padome tas ir, esam gatavi ļoti cieši sadarboties ar Eiropas parlamentu. Mēs esam skaidri definējuši mūsu prioritātes un esam pārliecināti, ka mēs kopā nonāksim pie um, konkrētiem rezultātiem priekšsēdētāji. Paldies par šo iespēju diskutēt um, šo jautājumu par trauksmes cēlēju aizsardzību. E, tiešām ir tādi notikumi un gadījumi pēdējos gados, kas norāda uz to, ka trauksmes cēlēju loma ir ļoti liela, tāpat ir izraisījušās globāls sarunas par šo te jautājumu. Un Tad, kad mēs gribam aizsargāt sabiedrības intereses, tad arī trauksmes cēlēja loma ir ļoti visvairīgi trauksmes cēlēja norāda uz dažādiem gadījumiem, ka, kas ir apdraudoši sabiedrībai, tāpēc viņi ir jāaizsargā. Un ir ļoti svarīgi, lai viņi varētu paust savu informāciju bez nepieciešamības par to samaksāt ar savu darbu vai reputāciju vai pat dzīvību. Uh, Un aizsardzība šai ziņā, trauksmesēlē aizsardzība ir tāds temats, kas tiek regulēts arī startautiskos instrumentos, piemēram, ir OECD vadlīnijas no 2012. gada Un arī ir Eiropas pārdomes rekomendācija no 2014. gada, un šajos dokumentos da, visas valstis tiek aicinātas um, organizēt pasākums, lai aizsargātu trauksmes cēlēja aiz, intereses un drošību. Mums Eiropas Savienībā ir pieņemta vairāk likumdošanas akti. Ir um, normas par trauksmes cēlēja aizsardzību piemēram, e, žurnālistu avotu un trauscēlāju aizsardzību, to pagājuši, kad diskutēja kopā ar izniecības noslēpumu direktīvu. Un kompromiss e, arī tika panākts, e, ka trauksmes cēlē var norādīt uz nepareizu uzvedību vai kādiem pārkāpumiem un ir jāpierāda, ka tas viss ir darīts sabiedrības interesēs. Uh, Eh, tāpat lai arī normas par trauksmes eļai aizsardzību ir iekļauti arī finanšu pakalpojumu direktīvā un dokumentos. Un eh, šādas normas eksistē arī dalībvalstīs, tas ir mm, Eiropas padomas rekomendācija kontekstā, par kurām jau runāju. Eh, tālāk par mm, šo horizontālo likumdošanu Eiropas Savienības līmenī. Tas ir atkarīgs no komisijas izskrīt šo iespēju, un es esmu atzīmējis, uh, arī parlamenta aicinājumu skaidri veidot tādu ietvaru, lai aizsargātu trauksmes cēlēju un, un šāds ietvers būtu jāizstrādā līdz šī gada jūnijam. Un es gaidu arī komisijas viedokli par šo jautājumu. Padomu vēl nav diskutējis eh, par šo lietu. Uh, bet eh, arī plašākā ziņā ir bijušas diskusijas par integrācijas politiku un arī par, par um, šo personu aizsardzību privātā un publiskā sektorā. Un eh, ņemot vērā savas institucionālās pilnvaras, padome ir gatava izskatīt komisijas iniciatīvas un um, esam gatavi strādāt pie pasākumiem šai ziņā, ja tāda tiks uzskatīta par vajadzīgiem. Un um, vakar komisija pieņemas ļoti svarīgu paziņojumu par tālākiem pasākumiem, lai stiprinātu caurskatamību cīņu pret uh, izvairīšanos no nodokļu nomaksas, un arī šajā paziņojumā ir atsauce uz trauksmes cēlāju aizsardzību. Un visbeidzot, eh, komisija izskatīs arī horizontālās iespējas re, regulēt šo jautājumu, respektējot pilnībā subsidiaritātes principu. Paldies, priekšsadate, paldies, Korčaku kungs, un tālāk Katainena kungs no komisijas. Eh, paldies priekšsēdētāji, godējumie deputāti. Es arī gribu izmantot šo iespēju diskutēt par šo jautājumu, par trauksmes cēlēju aizsardzību. Uh, Šī diskusija ir turpinājums debatē, kas ir notikusi šajā parlamentā pirms vairākiem mēnešiem. E, Trauksmes cēlē aizsardzība ir absolūti nepieciešama, lai identificētu un, un, un nodrošinātu institūciju darbību. Trauksmes cēlē aizsardzība publiskā un privātā sektorā dod arī ieguldījumu e, cīņā pret nelikumīgām darbībām un tāpēc komisija atbalsta šo mērķi aizsargāt trauksmes cēlēs. Komisija ir veikusi soļus, lai aizsargātu trauksmes cēlējus sektoru likumdošanā. Ir arī dažādi pasākumi likumdošanas aktos, ir arī vadlīnijas trauksmes cēlēju aizsardzībai, tas, kas datēts ar 2012. gada decembri. Uh, un dalībvalstīs ir ļoti tā, aktīvi un labi mm, efektīvi mehānismi, kur, ir, kur ietvaros ir iespējams arī informēt kompetentās iestādes par uh, dažādiem noteikumu pārkāpumiem. Ir iespējams arī informēt par uh, finanšu institūciju darbu. Un finanšu institūcijām ir jāizstrādā procedūras, kas ļautu um, personām, kas ziņo par pārkāpumiem, lai tie jūs tos aizsargāti. Līdzīgi nosacījumi eksistē arī juridisko firmu, jo, auditu firmu jomā. Piemēram, kolektīvās investīcijas arī vērtspapīros. Nesenie informā, nesenā informācijas noplūde, piemēram, Panamas dokumenti norādīja uz šīm problēmām. Un arī tas norādīja uz nodokļu nemaksāšanu un izvairīšanos nodokļu maksāšanas. Tādēļ vakardien komisija nāca klēr paziņojumu, kur tā norāda uz paveikto progresu. Kā varam stiprināt cīņu pret uh, nodokļu nemaskāšanu, nemaksāšanu. Kā veicināt efektīvo nodokļu pārvaldību globāli? Komisija arī vēlas nodrošināt uh, paraugu prakšā apmaiņu, uzlabot aizsardzību ziņotājiem nacionālā līmenī. Es šeit gribētu pievērst jūsu uzmanību sabiedrības konsultācijām, ko veica komisija, lai īstenotu plurālismu un demokrātiju. Eh, sagatavojot eh, otro pamatiesību kolokviju, kas notiks 16. gada novembrī. Šī konsultācija. apkopo dažādu iesaistīto pušu viedokļus par to, kā eh, risināt spiedienu, kas pašlaik tiek uh, īstenots un uzlikts uz žurnālistiem un arī uz ziņotājiem. Jūsu diskusijas sniedz arī ieguldījumu par iespējamām šīm pārdomām un es atbildi. Tātad īsumā daudz, kas jau ir paveikts Eiropas Savienības līmenī, tajās jomās, kur Eiropas Savienībai ir kompetence. Lai mēs varētu stiprināt sadarbību ar ziņotājiem, mums ir nepieciešams izvērtēt. Uh, horizontāla un sektoriāla rīcības vajadzība Eiropas Savienībā, tāpat laikā respektēt, protams, subsidiaritātes principu. Esmu gatavs un ar prieku uzklausīšu jūsu viedokļus. Paldies! Paldies! Un tagad došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Pirmajai EPP grupas vārdā Piters Kunz divas minūtes lūdzu. Činkuja, paņa prevodničonci. Paldies, prieksēdētā kungs. ANO konvencija e, cīņā pret korupciju, ko ir ratificējušas visas dalību valstis, e, tajā runa iet par personu aizsardzību, un dalību valstīm ir jāizveido konkrētas juridiskās sistēmas, lai aizsargātu trauksmes cēlājus. Proti tie, kur ziņo par korupcijas gadījumiem, tiem ir jābūt aizsargātiem. Arī e, Eiropas padomes e, korupcijas apkarošanas konvencijas 9. punktā iet runa par trauksmes cēlāja aizsardzību. Jo cilvēki, kuri darbojas tiesiskuma vārdā, tādiem tiesiskā valstī ir jābūt aizsargātiem. Jo tā kā parasti trauksmes cēlājs strādā konkrētajā iestādē, tad eh, viņiem ir labi zinām iestādes struktūra un iestāde pret viņiem var grēsties ar smagām sankcijām. Es domāju, ka vajadzētu šo jomu sakārtot, un tāpēc eh, trauksmes cēlāju aizsardzībai vajadzētu attiekties ne tikai uz Eiropas Savienībā notikušo, bet gan arī, eh, ja Mm, tas ir sabiedrības interesēs un ne tikai institūcija interesēs. 11. gada eh, cilvēktiesība tiesa nolēma, ka trauksmes cēlāju aizsardzība ir jānodrošina tikai tad, ja trauksmes cēlāja sniegtā informācija ir sabiedrības interesēs. Un eh, tiesas un institūcijas nedrīkst ierobežot žurnālistu un trauksmes cēlāju iespēju atklāt nelikumīgu praksi, ja tas ir sabiedrības interesēs. Tāpēc laba aizsardzība ir ļoti svarīga, ja mēs vēlamies izskaust korupciju. Paldies! Gracias. Paldies, saka priekšsēdētājs nākamā Regners kundze, lūdzu. Posicendē. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamais eh, komisāra kungs, Katārēn kungs, es vēlos teikt pavisam skaidru un uzreiz, kas mums ir ļoti svarīgi. Mums ir nepieciešama uh, horizontāls. Uh, Eh, direktīva, kas aizsargātu šos trauksmes cēlājus. Un eh, te ir runa par politisko gribu, nevis par juridisko pamatu. Ja mēs uh, paraugamies, tad mums ir juridiskais pamats. Proti, ja komisija ir gatava iet tālāk, nekā tā ir darījusi līdz šim, tad tas ir iespējams. Vēlos atsaukties arī uz padomus pārstāvi teikto, proti, ka mums ne tikai uh, mēs ne tikai varam ko darīt, bet mums tas ir jādara. Es domāju, ka šīs debats notiek uh, pareizajā brīdī, un mums sociāldemokrātiem tas ir jo īpaši svarīgi, ja mēs paraugamies uz šo tiesas uh, spriedumu, uh, kas tika pasludināts pagājušajā nedēļā pret šiem diviem trauksmes cēlājiem. Tas ir pilnīgi uh, skandalozi, uh, tas ir kauns Eiropai. Cilvēki, kas uh, vēlējušies rīkoties atklāti, gal galā tiek sodīti. Un, uh, Eiropas Savienība ir piešķīrusi arī uh, balvu uh, šiem cilvēkiem, un tagad viņi tiek nosodīti tiesā par to, ko, uh, par to, par ko patiesībā mēs viņam piešķīrām šo balvu. Tāpēc es domāju, ka mums ir nepieciešama horizontāla direktīva, nevis sektoriāla pieeja, jo pretējā gadījumā tas, uh, darbs, ko mēs tagad uh, veicam Eiropas parlamentā, piemēram, kas attiecas uz Luxlīgas un citiem gadījumiem, uh, arī uh, runājot par Panamas dokumentu gadījumu, uh, tad mums var kaut kas izdoties tikai tad, ja mēs strādāsim visi kopā un aizsargāsim šos ļoti vērtīgos trauksmes cēlājus. Un es ceru, ka komisija to darīs un varat rēķināties ar pilnīgu Eiropas parlamentu atbalstu. Paldies! Liels paldies! Tagad vārds Makovejs kundzei. Mulțumesc! Vrem... Paldies! Protams, mēs vēlamies zināt, kas notiek Eiropas institūcijās, dalību valstu institūcijās un par visām tām nekārtībām un nepilnībām, kas notiek šajās institūcijās. Tāpēc mums ir nepieciešami godīgi un godprātīgi cilvēki, kur strādā šajās institūcijās un kur iestājas par taisnīgumu cilvēki, kuri iestājas par eh, nepilnībām institūcijās, viņi nav trauksmes cēlāji, viņi nav uh, nodevēji, viņi iestājas par sabiedrības interesēm. Lai kas arī notiktu Eiropas institūcijās vai privātajās institūcijās, viņi, ja tas ir kas eh, nelikumīgs, to publisko. Mums šie cilvēki ir jāaizsargā. Šo cilvēku vārdi nekad nedrīkst parādīties publiski, jo tad viņi savu darbu zaudēs un varbūt pat arī dzīvību. E, mums, kā Eiroparlamenta deputātiem, ir jāiestājas par šiem ziņotājiem, un arī es bieži saņemu informāciju, ko man sniedza šie ziņotāji. Paldies, saka nākam priekšsēdētājs Ruidas skundze. Paldies, e, priekšsēdētāji kungs. Mēs runājam par direktīvām, par regulām, bet uh, es uh, atceros Alisa brīnumzemē, kuru sekoja trusim un viņa nevarēja trusi noķert. Un tāda pati situācija šķiet ir arī tiesību sargājošās iestādes dzenoties pakaļ noziedzniekiem un e, Panamas dokumenti, e, Šveices dokumenti. Mēs e, daudz ko uzzinām anonīmu informatoru dēļ. Tie ir cilvēki, kuri riskējot ar savu veselību, pilnīgi noteikti ar savu darbu atklāja nelikumības. Tāpēc mana politiskā grupa vēlētos iestāties par priekšlikumu, kas aizsargātu šos informantus. Mums ir jāizveido kopīga Eiropas eh, ietvar regula vai ietvar eh, tiesiskais dokuments, kas aizsargās šos ziņotājus, jo tieši viņi spēlē izšķirošu lomu demokrātijas nodrošināšanā. Lukslīgs un Panamas dokumenti skaidri parādīja, ka demokrātijai nepietiek juridisko instrumentu garās rokas, lai tiktu klāt visiem, kuri nodarbojas ar nelikumībām lielā apjomā. Tikai tad eh, mēs varēsim mm, piespriešiem cilvēkiem eh, cietumsodu vai administratīvo sodu. Šobrīd mēs šķiet esam bezspēcīgi, jo, manuprāt, ļaunākais, kas mūs var piemeklēt, ir uh, netiesīgums. Nākamais - Demasīkungs. Priekšsēdētāji, e, kreiso e, frakcija uzsāk šādas debats, bet šie divi trauksmes cēlā ir tikuši nosodīti par to, ka viņi informēja sabiedrību par lukslīgs gadījumu. Un jāsaka, ka uh, tas viss notika arī. Uh, pašreizējā komisijas priekšsēdētāja Junkera uh, valdīšanas laikā. Uh, Apple un Google uh, maksā bieži vien mazāk nekā 1% nodokļu par savu peļņu, un uh, bieži vien mēs zaudējam ļoti daudz ieņēmumu, uh, kurus varētu izmantot uh, mājokļu celšanai un citiem sociālajiem pasākumiem. Uh, šie cilvēki, trauksmes cēlā, ir darījuši ļoti daudz. Viņi ir norādījuši atklātībai par likumīgu un arī nelikumīgu uh, nodokļu apiešanu. Un uh, gal galā mums būtu jāpanāk tas, lai tiktu aizturēti uh, tie, kas ir vainīgi, nevis nosodīt šie cilvēki. Antoāns ieguva arī Eiropas pilsoņu balvu, bet tas, kas šiem varoņiem ir nepieciešams, ir nevis silti vārdi, bet gan aizsardzība. Junkers paziņoja, ka Eiropas Savienības līmenī mēs varētu aizsargāt uh, trauksmes cēlājus, bet uh, tīri konkrēti nekas arī nav noticis. Nedrīkst būt tā, ka atsaucoties uz uh, komēdus noslēpumu, uh, mēs vēršamies pret šādiem cilvēkiem. Un jāsaka, ka pagājušajā nedēļā pieņemtais tiesas spriedums mūs eh, nepārsteidza. Arī mans eh, kolēģis eh, piedāvāja attiecīgo juridisko pamatu, proti atsaucoties uz Eiropas Savienības uh, finanšu interešu aizsardzību, runē par 325. pantu, mums ir tas jāizmanto, jo pretējā gadījumā tik tiešām tas būs kauns Eiropai. Tas ir visu mūsu kopējās interesēs aizsargāt šos trauksmes cēlājus. Paldies! Paldies, tagad vārds uh, Durāno kungam. Euh, paldies, priekšsēdētāja kungs, liels paldies uh, eh, eh, komisāru Katainenu, ka pateicāt, cik svarīgi ir aizsargāt šos trauksmes uh, cēlējus. Jā, bet uh, tomēr vajadzētu rīkoties nevis tikai par to skaistu runāt. Tas ir interesanti, kā cilvēki, kuri nosoda krāpniecību, uh, tiek tiesāts, bet cilvēki, kas uh, krāpjas, uh, ar šiem cilvēkiem nekas nenotiek. Lūk, mēs dzīvojam šādā pasaulē. Žurnālisti, kas informē pilsoņus, uh, šie žurnālisti, jā, tiek pār, tiek atbrīvoti, bet cilvēki, kas nav žurnālisti un sniedz šādu informāciju, tiek nosodīti. Kas var saprast? Uh, ka uh, preses brīvība, kas ir balstīta uz in brīvu informāciju, ka tas nav saistīts ar uh, cilvēku aizsardzību, kas iestājas par sabiedriskām interesēm. Kādēļ trauksmes cēlē ir jāaizsargā? Uh, tādēļ, ka šie uh, cilvēki cīnās par sabiedrības interesēm. Viņi aizstāv uh, atvērtu un caurskatām demokrātiju. Vai tas attiektos uz veselību vidi, nodokļu jautājumiem, vai tas attiektos uz korupciju. Mums ir nepieciešama šī informācija, mums ir nepieciešams aizsargāt šos cilvēkus un nevis uh, eh, viņi jātiesā un jāsūta cietumos. Komisāra kungs. Uh, Tas būtu tiešām komisijas goda darbs, ja komisija respektē to, ko nu, tā ir prasījis parlaments, tā lai pavisam ātri tiktu eh, piedāvāts tiesību akts, nācot klajā ar iniciatīvu. Jūs to nedarat, bet mēs, ekoloģisti, prasām jums šādi rīkoties, izstrādājot transversālu Eiropas eh, tiesību aktu, lai aizstāvētu trauksmes cēlējus. Ferrara. Ferāras kundze. Grazie, prezidente. I crescenti fenomeni di... Jā, korupcija un aizvien lielāka saikne starp uh, nodokļu, sabied, nodokļu uzņēmumiem un multi um, šīm, um, šiem uzņēmumiem, multinacionāliem uzņēmumiem nodara kaitējumu milzīgu gan pilsoņiem, gan arī vidēji. Lūk, uh, Šie tikai tie daži elementi, kas norāda uz to, kā mums ir pret šo jācīnās ar visiem mūsu rīcībā esošajiem rīkiem. Valstīm vienām pašām ir ļoti grūti to atklāt. Ir nepieciešams veicināt arī sadarbību starp pilsoņiem, pilsoņi, kuri ir jāmudina informēt par pārkāpumiem un krāpniecību. Uh, Lai tas notiktu, Eiropas Savienībai steidzamā kārtā ir jānāk lajā ar kopīgu tiesību aktu likumu, kas eh, aizsargā šos trauksmes cēlājus. Lūkslīgs eh, eh, skandāls norāda uz to, ka mums nav vairs iespējas kavēties. Paldies! Precelkunga zālē nav. Bien, pues, eh, este caso, toma la palabra. Tādā gadījumā vārds Legrip kundzei. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji, gudētie kolēģi. Es esmu referente darbā pie ziņojuma Uh, par direktīvu, kas tiek pieņemta 14. aprīlī un kas arī publicēts Eiropas Savienības oficiālajā vēstnesī 15. jūnijā pirmo reizi. Eiropas Savienības institūcijas un jo īpaši Eiropas parlaments, kas nāca klajā ar saviem priekšlikumiem, likumdošanas eh, tekstā Eiropas Savienībā pirmo reizi redzīta vajadzība sniegt aizsardzību tiem, kuri bieži vien udrot kaitējumu savai profesionālai, sociālai, ģimenes, privātai dzīvei, ka, šiem, ka šie cilvēki paziņo uh, par kādu krāpniecisku, nelegālu darbību, jo tieši mēs par to arī runājam direktīvā. Tad, tad uh, liela kļūda, nelegālas aktivitātes krāpniecība. Un vēlreiz mēs esam uh, ierakstījuši akmenī šo prasību mediatora uh, lieta Francijā, Lukslīgs skandāls. Uh, Un arī Panamas dokumentu skandāls mums norāda uz to, cik svarīga ir trauksmes cēlāju um, darbs un sniegtā informācija. De nos principes euh, fondamentaux. Alors kā tiek pārkāpta likumdošana. Dažas dienas atpakaļ Luksemburgas tiesnesis piesprieda sodu Lukslīgs um, trauksmes cēlājam sodu, piemērojot strikti Luksemburgas likumdošanu. Un es esmu to vidū, kuri pārliecināti, ka tā ir tieši direktīva par um, šo eh, lietu slepenību. Ja šāda direktīva būtu piemērota Luksemburgā, tad tiesā nebūtu šādi rezultāti. Mums ir jānorošina trauksmes cēlāja aizsardzība. Un tas ir jādara Eiropas līmenī, nepieciešama globāla pieeja. Paldies. Paldies. Senjor Koferati. Koferati kungs. Grazie, prezident. Paldies, priekšsēdētāji, godētais komisāra kungs, kā jūs redzat, mēs prasam jums horizontālu direktīvu, lai aizsargātu drosmīgus cilvēkus, kas īsteno savu profesiju ar lielu atbildības sajūtu, apzinoties, protams, arī milzīgo risku. Tie ir cilvēki, kuriem ir lielāka, varbūt, šī pilsoniskā apziņa nekā citiem. Uh, bet līdz šim viņi aizsargāti. Jāteic, ka bez šo informētāju darbu šodien Eiropas Savienības institūcijas nerunātu aizrautīgi un uh, apņēmīgi par uh, tādiem jautājumiem, kā izvarīšanos un nodokļu maksāšanas, par caurskatāmības nepieciešamību. Uh, ka, ko neievēro mm, tik ļoti daudzi, gan privātpersonas, kā to norāda Panam Papers skandāli, vai arī lūpslīgs gadījumos starptautiskie uzņēmumi. Šie skandāli apšauba institūciju uzticamību. Ja atbildīgie netiek saukt pie atbildības, un ja tie, kas eh, pa, palīdzēs šī identificēt vainīgos, tiek sodīti, tas ir ētiski nepieņemami. Uh, Līdz ar to Eiropas Savienības institūcijas nevar atkāpties no šie cilvēku aizsardzības. Vi, šie cilvēki vienmēr ir jāaizsargā. Un tad ir nepieciešama šī direktīva, jo cilvēki, ar kur, kurus mēs vēlamies aizsargāt, ir norādījuši, un kādas ir mūsu vērtības, un jāaizsargā viņi pēc iespējas ātrāk. Gracias, senjor Dambatski. Paldies, tagad vārds Žambatska kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Cienījamie kolēģi, komisāra kungs. Dokumentu priekšlikumā par komercu noslēpumu mēs uzskatījām, ka informācija, uh, uz kur šis pasākums attiecas, ir uh, varbūt ļoti mm, plaši tvērta. Uh, Mums ir jānosaka kritēriji, lai aizsargātu informācijas avots, jo pretējā gadījumā mums nebūs nekādas juridiskās noteiktības vai skaidrības, un vienlaiks, lai mums būtu aizsardzība, mums ir nepieciešama uh, šī uh, iniciatīva. Mēs nedrīkstam šos cilvēkus padarīt par noziedzniekiem. Protams, ka darbs pie šī dokumenta būs ļoti sarežģīts, bet es domāju, uh, ka mums ar lielu uzmanību jāsako tam, kā šis jautājums tiks risināts turpmāk. Paldies! Paldies! Tagad vārds Urban Krespa kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Um, Panams. Uh, dokumentu skandāls parādīja to, cik nozīmīgi ir trauksmes cēlāji, lai sabiedrība uzzinātu par um, nelikumīgi iegūt līdzekļu atmazgāšanu, uh, ļaunprātīgu uh, likumu apiešanu, nodokļu nemaksāšanu. Attiecīgā uh, komiteja strādāja pie Panamas dokumentu jautājumu, bet jāsaka, svarīgākais kas mūs interesē, ir panākt to, lai pienācīgi tiktu īstenot šī direktīva par komāts noslēpumu. Tas ir nepieņemami, ka skandāla cēlāji ir saukt pie atbildības, lai gan tas nav darīts attiecībā uz likuma pārkāpējiem. Demokrātijā galvenais uzsvers būtu jāliek uz atklātību un taisnīgumu. Jo gal galā šobrīd ir tā, ka trauksmes cēlājs eh, riskē ar savu dzīvību. Mūsu pienākums ir viņus aizsargāt. Paldies! Paldies! Tagad vārds Rētas kundzei. Thank you, Chair. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs. Pateicoties tādiem cilvēkiem kā Antoans Deltūrs un arī anonīmajam avotam Panams dokumentu jautājumā, mums tagad ir šīs debatas, un es domāju, ka parlaments ir vienots aicinot aizsargāt trauksmes cēlājus Eiropas Savienības līmenī. Lai arī e, šie gadījumi ir atklājuši e, gadījums, kad e, notiek izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, es domāju, ka mēs ļoti daudz ko vēl nezinām. Mums ir jānodrošina likuma vara, un Eiropas Savienības likumdošana nevienā jomā nevar darboties bez šādiem trauksmes cēlājiem un informatoriem. Mūsu demokrātijas kvalitāte no tā ir atkarīga. Un mums ir jādomā par to, kā mēs, kāda ir mūsu attieksme pret šiem cilvēkiem, kas paziņo sabiedrībai par šiem gadījumiem. Likumdošana par eh, trauksmes cēlāja aizsardzību, to parlaments ir pieprasījis jau mēnešiem ilgi, un padomu tagad ir gatava apspriest šo jautājumu. Es priecājos, ka tas ir komisijai uz uh, galda, bet uzraudzīšana vien ir nepietiekama pēc lukslīgas gadījuma. Kādu pierādījumu mums vēl ir nepieciešama, lai apstiprinātu, ka uh, ir jāpieņem likumdošana Eiropas Savienības līmenī, vai komisija savā nākamā gada darbības programmā iekļaus šādu horizontālu direktīvu, lai aizsargātu trauksmes cēlājus? Paldies! Paldies! Tagad vārds Vālīkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Tas, kas notika pagājušajā nedēļā, man īpaši eh, satrauca divi cilvēki, kas norādīja eh, savu intelektuālo godīgumu, nosodīja skandalozu praksi, lukslīgs skandālā, viss šī praksa, ko mēs jau principā zinājām ļoti ilgu laiku. Un viņiem tika piespriesti sodi eh, viens gads deviņi mēneši. Šeit Mums ir uh, komisijas priekšādātais Junkers, kas 20 gadus ir vadījis Luksemburgu un īstenojis šādu praksi un politiku. Tad jautājums, kur ir taisnīgums, kur Eiropas pilsonis pašlaik var redzēt šo Eiropas taisnīgumu, ja Eiropas institūcijas neko nedara, lai palīdzētu šiem cilvēkiem, kas. Uh, mm, attīsta um, šo cilvēci, vēl Tūrs Asanš un citi. Tad, kad viņi tiks uzskatīti par varoņiem, tad arī pilsoņi uh, varēs citādāk raudzīties uz Eiropas Savienību. Paldies! Liels paldies! Un tagad vārds Maier kungam, bet viņa zālē nav. Ulsko skundze. Takat. Paldies, <clears throat> priekšsēdētāja kungs. Es vēlētos pateikties eh, komisijai un arī prezidentūrai, ka jūs eh, tik ļoti ātri atbildējāt uz eh, sociāldemokrātu grupas prasību runāt par trauksmes cēlājiem. Tas ir ārkārtīgi aktuāli. Uh, klusināt cilvēkus, kuriem ir griba un pilsoniskā atbildība atklāt korupciju un noziegumus, kā arī nepiemērotas darba apstākļus un darba attiecības. Šos cilvēkus mums vajadzētu apbalvot, viņus vajadzētu slavināt un nevis nosodīt. Šiem cilvēkiem noteikti ir jābūt aizsargātiem ar likumu, un tāpēc mēs griežamies pie komisijas, lai tāpēc iespējas ātrāk sagatavotu tiesisku ietvaru, kurš garantētu tiesiskumu trauksmes cēlājiem. Uh, pie tam eh, trauksmes cēlājiem kā privātajā, tā publiskajā sektorā. Jā, jūs atbildējāt ļoti ātri, bet tagad es ceru, ka tam sekos konkrēti rezultāti. Mēs ar lielām cerībām raugāmies uz konkrētu rezultātu iedibināšanu, jo šobrīd trauksmes cēlāja aizsardzība ir palielam nekāda. Mums ir jārīkojas radikāli. Paldies! Paldies, Gīgolda kungs! Herr Katainen, ich wende mich. Katainen kungs, es vēršos tieši pie jums. Mēs esam pazīstami jau uh, strādājot kopā pie uh, monetārās un ekonomikas savienības uh, veidošanas. Mēs jau kuro reizi esam atgādinājuši to, ka mums ir nepieciešams ietvars. Uh, trauksmes cēlāju aizsardzībai. Jūs dzirdējāt to no visu politisko grupu pārstāvjiem. Visi vēlas, lai komisija nāktu klajā ar priekšlikumu par horizontālu likumu priekšlikumu. Padoma ir izteica, ka tā ir gatava uzklausīt šo priekšlikumu. Tātad tas ir pozitīvs uh, signāls. Es vēlētos no jums uh, dzirdēt pavisam skaidri, kad jūs parādīsiet, ka Eiropas Savienība ir gatava rīkoties, kad jūs beidzot. Uh, rīkosieties saskaņā ar to, ko Junkers arī paziņoja, ka ir gatavs uzklausīt Eiropas parlamentu. Savā komunikē jūs, eh, jūs teiktais nav pietiekams, kad Katainen kungs mēs redzēsim šo priekšlikumu. Eiropas Savienības pilsoņi to gaida, un mēs viņiem esam to parādā. Paldies! Yes. Paldies! Tagad vārds Rozjēras kundzei. Paldies priekšsēdētājiem! Svislīgs, Lukslīgs, Panamas dokumenti, mediātors skandāls, vai mums vēl ir jāpagarina šis saraksts, lai pierādītu, ka ir nepieciešams aizskāra, aizsargāt trauksmes cēlājus? Jo pagājušajā nedēļā Antoans Deltūrs un Rafaels Salē viņus sodīja Luksemburgas ties, lai gan viņi atklāja vienu no lielākajiem skandāliem desmit gadu laikā. Šodien pat mēs balsojām par taks divi eh, komitejas secinājumiem par šo pašu Lukslīgs gadījumu Bez viņiem mēs par to neuzzinātu. Šobrīd, kad Eiropa piedzīvo nebijušu krīzi, mums ir jāparāda Eiropas pilsoņiem, kas esam gatavi rīkoties viņu labā, lai aizsargātu tos, kas, interes, kas darbojas viņu interesēs. Tātad mums ir jāaizsargā savas vērtības, vārda brīvība un demokrātija. Šis parlaments organizē eh, debats par trauksmes cēlāju aizsardzību pēc sociālistu un demokrātu prasības, un parlaments vairāk kārt ir aicinājis aizsargāt trauksmes cēlājus. Kāpēc? Tāpēc, ka ja arī šāda aizsardzība pastāv nacionālā līmenī, eh, tā ir nepilnīga, tikai sektoriāla, bet šie skandāli ir eh, starptautiska mēroga. Šobrīd mums tiek izvirzīti juridiski argumenti, kā iespējamais šķērslis, bet uh, to mēs noteikti varam pārvarēt. Mums ir nepieciešama vispārēja globāla multisektoriāla aizsardzība trauksmes cēlājiem Eiropā. Komisārkungs, vai mēs beidzot izkļūsim no šī status quo, kas ir absolūti nepieciešams? Mums ir politiskā griba parlamentā, mēs vēlamies šādu politisko gribu redzēt arī komisijā. Paldies! Paldies, tagad vārds uh, eh, Jevorkungam. Ja Paldies, priekšstādātāji, um, cienījamais komisāra kungs, cienījamie uh, deputāti, dāmas un kungi. Katānen kungs runāja par sektoriāliem pasākumiem, kurus mēs varētu īstenot. Katānen kungs runāja arī par uh, dalībvalstu īstenotajiem pasākumiem, bet pagājušajā nedēļā pieņemtais tiesas spriedums uh, pret Antoine Deltūru ir skaidrs pierādījums tam, ka tas, ko jūs šodien šeit teicāt, nenodrošina pienācīgu aizsardzību, aizsardzību trauksmes cēlājiem. Mums ir nepieciešami pasākumi, eh, un līdzšinējā pasākuma direktīvas ir nepietiekams, lai efektīvi aizsargātu trauksmes cēlājus. Tātad ir nepieciešami jauni noteikumi, un mums vairs nav laika kavēties. Luksemburgā pieņemtais tiesas spriedums patiesībā atņem jebkādu drosmi potenciālajiem trauksmes cēlājiem par informācijas publiskošanu, bet Eiropas pilsoņiem tas ir absolūti nepieciešams. Mums ir jāaizsargā šie cilvēki, un lai aizsargātu Eiropas eh, pilsoņu intereses, ir jāspēr eh, pavisam steidzams soļi. Paldies! Paldies tagad vārds Kofot kungam! Thank you, chairman. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Godātie padomas pārstāvi, burtiski pirms pāris stundām mēs parlamentā ar milzu balzu vai, vairākumu nobalsojām par trauksmes cēlāju aizsardzību. Trauksmes cēlāji ir daudz, un neviens nešaubās, nec komisijā, nec padomē, par to, ka parlaments nekādā gadījumā nepieļaus trauksmes cēlāju tiesvedību. Tāpēc eh, komisijai un padomē ir jāiet tajās pašās sliedēs. Es vēlētos eh, pateikt, ka nevajag jau iejaukties dalību valstu suverenitātē, ne par to iet runa, bet šobrīd ir skaidrs, ka Eiropas Savienība neizpilda savas apņemšanās attiecībā pret trauksmes cēlājiem. Komisāra kungs, mums ir nepieciešams visaptverošs Eiropas ietvars, kā aizsargāt trauksmes cēlājus. Un eh, dalību valstīm ir jāvienojas par minimālo slieksni, kāds tiks nodrošināts trauksmes cēlājiem. Ir tik ļoti daudz trauksmes cēlāju, kuriem nav nekādas aizsardzības un kuriem daudz draud tiesvedība, kā mēs to redzējām Luksemburgas gadījumā. Es domāju, ka arī varas iestādēm ir jāizmanto to rīcībā esošie resursi, lai tās eh, vērstu savu spēku pret eh, īstajiem noziedzniekiem, pret nodokļu nemaksātājiem un nevis pret trauksmes cēlājiem. Tāpēc beidzot taču izveidosim juridisku ietvaru Eiropas līmenī, jo tas mums tagad ir nepieciešams. Gracias, senor Kostar. Paldies, nākamais Kesterkungs. Jā, zegētā Fodicinā. Jā, cienījamais priekšsēdētāji, eh, cienījamie kolēģi, dāmas un kungi. Spriedums pret uh, trauksmes cēlājiem uh, Antoine Deltūru ir um, kas tāds, ko mēs nedrīkstam pieļaut vēlreiz. Nedrīkst būt tā, ka Eiropas uh, Savienības līmenī mēs virzamies uz priekšu uh, tikai kā gliemeži, vēršoties pret šīm nodokļu paradīzēm, vienlaikus tiek uh, tiesā sodīti trauksmes cēlāji, kas sabiedrības interesēs īsteno uh, Uh, milzīgu pienesumu demokrātijas labā, ja sabiedrība uzzina par to, ka lielie uzņēmumi rīkojas nelikumīgi un nesniedz uh, savu ieguldījumu uh, sabiedrības labklājas finansēšanā, tā tas nedrīkst būt. Mums ir nepieciešama horizontāla aizsardzības direktīva. Uh, Komisija pēdējā laikā centusies slēpties aiz juristiskiem argumentiem par to, ka tas nav iespējams. Mēs nedrīkstam to pieļaut, kā Tainenkungs, jo uh, juridiskais pamats mums ir pieejams. Mēs gaidām, kad jūs beidzot sāksiet aktīvi darboties. Paldies! Paldies! Tagad vārds Ajāls Senders kundzei. Gracias, presidente. Sí, en el sector. Paldies, priekšsēdētāji! Es esmu strādājusi aviācijas jomā. Mēs runājam par uh, drošības uh, kultūru, bet šajā gadījumā ir runa par sabiedrības uh, drošību. Tāpēc mums ir nepieciešams horizontāls uh, teksts, mums ir jāaizsargā trauksmes cēlāji, uz mums gūst uh, morāls pienākums. Šobrīd mēs skaldām matus par to, vai mums vajadzētu vai nevajadzētu aizsargāt cilvēkus, kas anonīmi aizsargājuši uh, sabiedrības intereses, kas ir zaudējuši savu uh, ierasto dzīvesveidu, uh, tāpēc, ka viņi ir pievērsuši sabiedrības uzmanību uh, šādiem tik krāpšanas gadījumiem. Jāsaka, ka daudz cilvēki ir kļuvuši par um, noliņķošanas upuriem, tikai nākot klajā ar paziņojumiem atklātībā par to, kāda negodīga praksa tiek piekopta. Tiek apgalvots, ka nav uh, juridiskā pamata, bet es domāju, ka mums ir jācenšas aizsargāt šos cilvēkus, mums ir nepieciešams likumdošanas teksts. Paldies! Paldies! Tagad vārds eh, Marijas kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs! Trauksmes cēlāji! Viņiem šobrīd Eiropā nav nepieciešamās juridiskās aizsardzības. Lukslīgs, eh, Panamas dokumenti un vesela virkne citu uh, trauksmes cēlāju sniegto informatīvo materiālu. Tas viss skaidri parāda, ka trauksmes cēlājiem nav pietiekami daudz aizsardzības. Un tas ļauj mums e, maz drusciņi aptvērt, cik liela ir izvairīšanās no nodokļiem. Tomēr uzskat, ka trauksmes cēlājas sniegtā informācija netiek izmantota, jo nedz Eiropas institūcijas, nedz tās aģentūras uh, nerīkojas pietiekami aši. Un arī komisija pēc eh, dažādiem līksiem arī nav mācījusies no mūsu iepriekš pieļautajām kļūdām. Es eh, vēlētos, lai trauksmes cēlājiem būtu tāda aizsardzība, ka mēs visi no tā iegūtu. Paldies! Paldies, Džakovičs kungs, nākamais lūdzu. Svi govore o velikim temama. Paldies, e, prieksēdētāji kungs. Šeit e, mēs runājam par tādām lielām lietām, lielām planētām, Panamas dokumentiem, Luxlīks, e, to pazīsta visa pasaule. Protams, mēs varam par to runāt, bet varbūt, ka vajadzētu atcerēties tūkstošiem trauksmes cēlāju, kuri gandrīz ikdienas mums palīdz cīnīties pret izvairīšanos no nodokļiem un kas institūcijās un uzņēmumos cīnās par taisnīgumu. Šiem cilvēkiem mums ir jānodrošina minimālie standarti, jo Eiropā pārobežu, eh, krimin, pārobežu izvairīšanās no nodokļiem paliek ar vien, eh, redzam, paliek ar vien vairāk eh, izmantota. Piemēram, Horvātijā nacionālajā degvielas uzņēmumā viena sieviete, kura atklāja, kura um, publiski pastāstīja par šajā uzņēmumā notiekošo, un uh, viņa uh, pret viņai bija ļoti lielas nepatikšanas, un patiesībā viņa bija vislielākā cietēja. Koreus kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Korupcija ir varbūt pat saistīta ar cilvēka dabu. Un, eh, diemžēl, diemžēl, tā no, eh, ir novērojama visos līmeņos, gan aģentūrās, gan institūcijās, gan arī uzņēmumos. Uh, Nav nekāds noslēpums, ka mēs zinām, ka korupcija eksistē arī valsts līmenī. Tāpēc cilvēki, kuriem ir tik daudz drosmes, ka viņi par to atklāti pasaka, mums šie cilvēki ir jāciena. Parasti pret šiem trauksmes cēlājiem tiek pavērsta vesela artilērija un vesela flotile dažādu uzņēmumu sankciju, un tieši šā iemesla dēļ mums viņi ir jāaizsargā. Eiropas Savienībā ir jāizveido sistēma, ar kuras palīdzību mēs aizsargāsim tos, kuri atklāja šos korupcijas gadījumus. Jo, ja mēs to nedarām, tad tiešām Eiropieši sāks jautāt, kāpēc mums Eiropas Savienība ir vajadzīga. Katainen kungs nākamais. Thank you very much for this discussion. Paldies par šīm diskusijām. Tad Nu, šim vajadzētu būt loģiskām uh, tiesību aktam aizsargāt trauksmes cēlājs, bet diemžēl tas tā nav, un tas tā nav arī visās mūsu dalību valstīs. Tādēļ tik tiešām ir ļoti svarīgi izstrādāt ļoti spēcīgu juridisko pamatu, lai aizsargātu šos trauksmes cēlājus, jo viņi taču iestājas par sabiedriskām interesēm. Nu, es diemžēl nevaru jums dot konkrētu datumu, kad nāksim klajā ar šo priekšlikumu jo mums ir uh, jāizvērtē juridiskais ietvers. Tas varbūt neizklausās īpaši interesanti, taču uh, šī aizsardzība ir jābalsta uz uh, spēcīgiem juridiskiem argumentiem. Dažkārt tas nemaz nav tik vienkārši. Jums ir jāņem vērā arī, kur sākas un beidzas Eiropas Savienības un nacionālās kompetences. Es pilnībā saprotu, ka Eiropas parlaments vēlas harmonizēto juridisko pamatu par šo jautājumu, jo, kā jau es teicu, nu, tā ir tāda normāla likuma varas prakse kā mēs interpretējam demokrātijas likumu vāru. Nu, taču realitāte nav nemaz tik slikta, kā daži to mālē, bet, protams, ir iespēja vēl visu arī uzlabot. Komisija tagad izvērtē <clears throat> to, vai līgumi mums ļauj rīkoties un pieņemt šāda veida tiesību aktu. Mums ir jāizvērtē šīs juridiskais pamats. Arī uh, trauksmes cēlāja aiz, um, aizsardzība aspekti jau ir vairākās uh, direktīvās, kur arī runa, piemēram, cits starpā par tirzniecības slepenību, bet ir arī vēl citi tiesību akti, kur par to tiek runāts taču. Uh, Tas nenozīmē, ka Eiropas Savienība var pilnībā spriest šai jomā. Mums vēl tas viss ir jāizvērtē, cik juridiski mēs to varam darīt. Bet tiešām liels paldies par jūsu politisko gribu. Mums ir jāatrod tagad pareizais veids, kā to risināt. Paldies! Gracias, señor komisario. Paldies! Un tagad Korčak kungam vārds padoms vārdā. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Es arī vēlos pateikties jums par debatēm. Es domāju, ka šīs debats ļoti skaidri norādīja uz to, cik svarīgi ir aizsargāt trauksmes cēlājus. Un tas ir vēl, protams, ir loģiskāk ņemot vērā nesenos skandālus, uz ko norādīja ļoti daudz no jums deputāti. Tad es arī uzskatu, jā, ka ir ļoti svarīgi paturēt prātā to, ko teica vice priekšsēdētājs Katainēns. Tagad uh, komisija izskata, uh, cik līgumi ļauj institūcijām nāk klajā ar tiesību aktu šai jomā. Un noslēgšu ar to, ar ko arī sāku savos ievedvārdos pirms diskusijām. Ja komisija nāks klajā ar kādu priekšlikumu atbilstīgi savai iniciatīvas kompetencei, uh, Un ja būs šis secinājums par uh, to, ka ir juridiskais pamats un tad ir uh, nepieciešams izsardēt tiesību aktu, tad padomi, protams, gatava arī atbilstīgi pie tā strādā. Tā, bet, nu, vēlreiz tā tad debats bija ļoti svarīgs. Paldies! Gracias. Se cierra el debate. Paldies!